nākotnēm. Era una donna. Viņa bija drosmīga sieviete, lieliska žurnāliste. Viņa izprata, ko nozīmē žurnālistika kā amats ko nozīmē pētnieciskā žurnālistika. Viņai nebija nec baiļu, un viņai nebija bailes par to, ka viņas darbs mums visiem ko sniegs. Savu 30 darbu gadu laikā viņa nekad, nevienu brīdi nezaudēja ticību tam, ko viņa dara, nezaudēja ticību vārda brīvībai. Viņa vienmēr iestājās par tiesiskumu, un vienīgais viņas dievs bija viņas lasītāji. Un eh, tāpēc vēlētos pieminēt viņas pāri par 20 tūkstošiem rakstu, kuros visos viņa ir nosodījusi varas nelietpratīgu izmantošanu, korupciju. Viņa bija īstena pilsona un īstena žurnālista un viņi iestājās par Eiropas vērtībām cīnoties pirmajās līnijās. Tikai pateicoties brīvai un neatkarīgai presei Eiropas Savienībā, mēs šobrīd esam sasnieguši to, ko esam. Mēs esam sasnieguši vārda brīvību, demokrātiju, tiesiskumu. Tas ir arī pateicoties Dafnei. Tie ir stūrakmeņi, uz kuriem balstās mūsu Eiropa un patiesībā visa mūsu civilizācija. Eiropa jau nav tikai ekonomisks vienums, finanšu kopums. Mēs iestājāmies arī par cilvēka cieņu, par cilvēka vērtībām. Iestājāmies par to katru dienu, cīnamies par to Eiropā, un ja mēs to zaudēsim, mēs būsim zaudējuši visu. Tāpēc uzskatu, ka mums ir jāiestājās arī par vārda brīvību un preses brīvību. Es vienmēr esmu bijis lepns, ka Eiropas parlaments ir iestājies par šīm vērtībām. Dafnes brutālā slepkavība nepaliks nesodīta, Mums ir nepieciešams taisnīgums un nepieciešama pārliecība, ka mēs varam palīdzēt visiem žurnālistiem pasaulē, bet kā mēs varam to sniegt citiem, ja mēs nevaram nodrošināt dzīvību žurnālistiem Eiropas Savienībā? Es esmu pārliecināts, ka um, atbildīgās iestādes izmeklēs šo noziegumu līdz pašiem pamatiem, lai kurp tas arī viņus novestu. Ir iesaistīts gan Eiropol, gan arī citas starptautiskās organizācijas, un es esmu pārliecināts, ka visas tiesības sargājošās iestādes darīs visu, kas to spēkos, lai slepkavas tiktu sauktas pie atbildības. E questa E questo coinvolgimento. Un, kā jau pieminēja, ir iesaistīti arī starptautiski tiesību sargājošie spēki. Par to mēs runājām arī pagājušajā nedēļā notikušajā Eiro samitā. Dafnes piemērs ir kā lāpa mums visiem. Un šā iemesla dēļ vakar vakarā mēs nolēmām, ka Dafne Koronas Galicijas vārds tiks, viņas vārdā tiks nosaukta preses telpa, preses konferenču telpa Strasbūrā. Abbiamo Mēs šobrīd domās esam kopā ar Dafnes ģimeni. Viņi sēž šeit skatītāju galerijā, Dafnes vīrs un trīs bērni, un tagad es griežos pie viņiem, konkrēti pie viņiem. Mēs esam kopā ar jums, mūsu sirdīs, mēs esam kopā ar tūkstošiem maltiešu, kur izgāja ielās, lai iestātos par vārda brīvību un izteiktu savu atbalstu Dafnes ģimenei arī. Es eh, vēlētos pieminēt visus tos tūkstošus eiropiešu, kuri arī ir kopā ar Dafnas ģimeni un nosoda vardarbību. Jums, nu, Questo applauso. Jūsu aplausi, godātie kolēģi, ir domāti Dafnes ģimenes locekļiem. Un eh, šie aplausi skaidri pierāda, ka Eiropas parlaments visās savās izpausmēs un savā rīcībā nekad nepievērs acis uz Dafnes slepkavību, nekad nepievērs acis uz mātes un laulātās draudzenes slepkavību, un es jums apsolu, personīgi apsolu, ka mēs neklusēsim. Mēs vēlamies redzēt slepkavas sodītas, un es esmu pārliecināts, ka mēs to arī piedzīvosim. Un tagad es vēlētos minūti klusuma Dafnes vārdā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 Herr Kollege Korvin Mikets. Kolēģi, tagad uh, atgriezīsimies pie darba. Uh, uh, um, Smita kungs vēlas izteikties. Miljons eiro bāba, kas izsludināta, lai uh, tātad uh, notvērtu Dafnis kungas, kundzes uh, slepkavas. Uz to, laikam, Smita kungs vēlējās vērst. Uzmanību paldies, kolēģi. Ķersimies klāt balsojumam. Rikē kunga ziņojums. Vēl kolēģi vēlas izteikties pēc, pēc reglamenta. Mēs nu pat pagodinām Galisies kundzi, mēs esam satriekti. Šis piemiņas brīdis bija vajadzīgs, taču varbūt svarīgākais būtu uh, darbos to apliecināt. Mēs drīz balsosim par eh, trauksmes cēlāju aizsardzību. Ja mēs tiešām vēlamies aizsargāt. Eh, um, pret, eh, ja mēs esam par preses brīvības aizsardzību, tad balsosim par šiem grozījumiem 2, 3 un 4.